Poštovane kolegice i kolege, molim vas da uzmemo mjesta i da nastavimo <clears throat> naš. Paldies, kolēģi! Aicinu jūs apsēsties, lai mēs varētu sākt e, mūsu sanāksmes šo daļu. Zajedno sa odborom za kultūru i za obrazovanje. Tagad mm, būsim kopā ar kultūras un izglītības jautājumu komitejas kolēģiem. Un e, pirmām kārtām sveicu Silviju Kostu, kā arī kā vadītāju un visus šīs komitejas locekļus, kas ir pagodinājuši mūs ar savu klātbūtni. Spriedīsim par kultūras diplomātiju. Turpinot uh, mūsu ieguldījumu apspriešanu komisijas dokumentu tālākā izstrādē kultūra Eiropas Savienības uh, ārējo attiecību kontekstā. Sveicu arī divus ekspertus, kas ir mūsu vidū. Uh, Zanahustātiha, kas ir Higher Europe vadītāja, kā arī Gotfrīdu Vāgneru, eh, komisijas eh, konsultantu. Eh, viņš tieši kā reiz konsultē šo, par šiem jautājumiem, ko mūsu pārunas par to, kā medicīna kultūra var kalpot kā mūsu ārējās politikas instruments, piemēram, konfliktu mediācijā, konfliktu risināšanā. Um, šis pārdomu process uh, sākās mm, kā reiz kultūras un izglītības komitejā iepriekšējā sasaukuma laikā. Uh, nu, ir pagājis zināms laiks un uh, šis darbs ir jāturpina. Dodu vārdu Silvijai Kostai komitejas priekšsēdētājai. Lūdzu, īsumā pastāstiet par tiem soļiem, kādus esat veikuši komitejas līmenī mm, šī dokumenta tālākā slīpēšanā, proti kultūras loma ES ārējās attiecībās. Lūdzu, Kostas kundze. Runāšu itāļu valodā, ja jums nav iebildumu. jo, nu, dzīvojam tā kā valodu dažādības savienībā. Tātad vēlētos pateikties eh, vicepriekšādātājiem Plankovičam, kurš šodien aizstāja Broka kungu. Paldies par šo iniciatīvu, par uzaicinājumu. To visādā ziņā vēlamies atbalstīt. Mums jau nesen eh, bija iespēja tikties un runāties un ir ļoti svarīgi, lai šeit parlamentā, lai mūsu komitejā mēs lielākā mērā apzinātos mūsu ārējās attiecības ar politiku uh, un uh, jo, jo īpaši tieši pamatvērtību tādu veicināšanu un kultūra šeit ir uh, ārkārtīgi vērtīga, noderīga, lai veidotu saiknes, lai veidotu kultūras apmaiņu, uh, tas kļūst arvien svarīgāk, it īpaši šajos saspringtajos laikos, it īpaši paraugāmies uz to, kas notiek uz austrumiem, kas notiek uz dienvidiem vidusjūrā, šeit ārējā, ārējās attiecības, ārējās saites ir mūsu panākumu atslēga, īpaši ņemot vērā radikalizācijas un fundamentalizācijas tendences kaimiņu reģionos Kultūra, daudzveidība, dažādība, tas ir kapitāls un mūsu um, kopīga bagātība, mantojums, uh, un tieši dialogam ir jābūt uh, tādam uh, tādam elementam, kas raksturo mūsu ārējās attiecības visdažādajos sektoros un, un, un dimensijās it visur, uh, it visās ārējā attiecību virzienos ir jābūt klātesošam kultūras elementam. Uh, pavisam nesen plenāra sesijā pamanīju lūko. Tas bija ļoti svarīgi. Tas ir mūsu parlamenta centienu principā kodols, uh, pamats. Bieži vien mūsu kaimiņu valstīs ir, ir kādas krīzes, kādi satricinājumi vidusjūras otrā krastā, Uh, un šie uzbrukumi, šīs krīzes ir uh, traktējami kā uzbrukumi tieši kultūra, kultūra vēsturiskiem, reliģiskiem simboliem, tādiem pieminekļiem, kas, ir, kas aizskar uh, cilvēkus līdz sirds dziļumam, kas aizskar viņu pamattiesības, un tāpēc mūsu komiteja ir izlēmusi, ka to tā nevar atstāt, ka šeit ir jāstrādā, mm, jo īpaši pēc Uh, balsojuma par cilvēktiesību stāvokli, uh, un mēs sagatavojam grozījumi, grozījumu tieši sadaļā par pārkāpumu noziegumiem pret cilvēci, un uh, nāksim klajā ar līdzīgiem priekšlikumiem arī citu likuma projektu sakarā, izskatot citus likuma projektus. Um, iepriekšējā sasākuma laikā bija atzinums 11. gadā, kur uh, Eh, tika pasvītrota kultūras loma mūsu ārējās attiecībās. Tobrīd lūdzām, lai, šis, šis, lai tieši kultūras saiknes eh, tiktu tā aktīvāk, apzinīgāk eh, aktivētas mēs ārējā attiecībā. Un Mogherini, kad viņa tika uzklausīta šeit parlamenta priekšā, tam piekrita. Uh, Viņa teica, jā, katrā ziņā atbalstīsim kultūras institūtus, un tad sākās šī runāšana par tādu kopīgu, horizontālu kultūras ienešanu mūsu ārējās attiecībās. Es runāju ne tikai par Ziemeļāfriku, par Vidusjūras reģionu, bet arī par Austrumu partnerības politiku. Uh, šeit ir vēl daudz darba darāms, lai mm, mēs paši apzinātos, kāds ir mūsu mantojums, ka tas nav uh, katrai valstī tā, tā druģaini sargājams tikai pašai priekš sevis, ka tas ir kaut kas tāds, uh, kurā var dalīties, ko var baudīt kopīgi. Uh, Eh, tādā veidā mm, dodot papildu tādu dinamiku mūsu kultūras, audiovizuālajai industrijai, es šeit runāju par kīno, mm, par moderno mākslu, es šeit runāju, eh, un te pilnīgi noteikti ir slēdzamas startautiskas vienošanās, sadarbības projekti veidojami, eh, kas, kas atraisītu tālākas saiknes un apmaiņas universitāšu starpā dažādu radošo, uh, Eh, aprindu starpā, eh, un mums ir vajadzīgs šis te regulējošs administratīvais fundaments, lai tas varētu notikt. Turklāt dzīvojam digitālajā laikmetā. Eh, autortiesības, lai tās varētu brīvi cirkulēt bez bāžu, tad ir jābūt labi aizsargātām autortiesībām, mehānismam, kas tās garantē. Uh, um, ir jācīnās pret uh, šādu kultūras vērtību kontrabandu, um, zaktu vērtību, vešanu, izvešanu, tirgošanu, uh, ir jārespektē minoritāšu, kultūra identitāte. Un šeit mēs noteikti varam daudz ko kopīgā sadarbībā sasniegt, dārgie kolēģi, šajā sasaukuma laikā strādādami. Un uh, ir šī iniciatīva, ar kuru pirms kādu laiciņu nāca klajā prezidents Šulcs. Tas bija Itālijas prezidentūras laikā. Tā bija iniciatīva par starp reliģiju dialogu. Mēs to atbalstījām, jo uzskatījām, ka tas ir tā vērts, bet šeit ir nu, tāds, tāds deja vu mirklis, jāskatās, lai šīs ierosmes nedublētos šodien spriežam par, par dažādiem plāniem un tādām politiskām iniciatīvām, kuras būtu īstenošanas vērtas, bet eh, tas neko nelīdz, ja mums līdzās nav praktiķi, kas, kas eh, spēja pastāstīt par to, kā to dabūt gatavu. Eh, kā tad panākt to, ka Eiropa kā tādu kultūras citadelē atspīd visā pasaulē tuvu un tālu? Ko šeit var darīt lietas labā institūcijas? Mums ir kaimiņu valstis, strateģiskas ka, nozīmes kaimiņu valstis, um, un esam gatavi turpināt šo darbu, skatīt kādas jaunas ierosmes, plānus kaut, un mums prieks, ka jūs uh, bijāt tik pretīm nākoši, pieņēmāt uh, zināšanai mūsu uh, pārspriedumus un esat gatavi kopā ar mums strādāt, lai mūsu panākumi ārējās attiecībās tiktu likti uz tādi ariem stabilākiem, vispār cilvēciskiem eh, vērtību pamatiem. Un eh, tik tā no manas puses eh, tagad došu vārdu ekspertiem. Viņi pastāstīs ne tikai par to, ko esam jau spējuši sasniegt, bet arī, ko grasāmies piedāvāt. Tā kā priekšsādātāji ar jūsu laipnu atļauju došu vārdu Oštatī kundzei. Viņa ir, ir, tāpēc tam arī došu vārdu Gotfriedam Vāgneram. Viņš ir More Europe iniciatīvas tātad līdz eh, priekšsēdētājs. Tā kā Oštatī kundze un Vāgnera kungs, vērts jums kolēģi. Desmit minūtes jūsu rīcībā katram Liels paldies! Priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, cienījamie parlamentu locekļi, man tiešām ir liels pagodinājums būt jūsu priekšā, pārstāvot konsorciju, kas ir sagatavojis šo te um, uzmetumu par to, kā kultūra būtu um, lielākā mērā uzsveram mūsu ārējās attiecībās. Un pārstāv arī šo te konsorciju, kas uh, kopš izveides 11. gada nogalē ir daudz domājis par, par kultūras dimensijas tādu aktualizēšanu. Un šodien notiek šāda apvienota komitejas sēde, lai spriestu par kultūras diplomātiju mūsu ārpolitikā, par šīm te kultūra attiecībām, uh, lai domātu par konkrētu Eiropa parlamenta pienesumu es um, politiskajā procesā kā jau tika norādīts, kultūra diplomātija, ārējās attiecības tieši kultūras skatījumā Eiropas Savienībā ir ļoti nozīmīgas, kaut arī kultūrai vēl nav sava vieta atvēlēta strateģiskā līmenī. Um, tas nav tāds politiski um, iepriekš definēts tāds, tāds darbības virziens. Tas ir, nu, vairāk kā tāds um, pašu mākslinieku, pašu kultūras darbinieku jautājums vai, vai kā tāds pakārtots jautājums atsevišķu kaimiņu valstu kaut kādā sadarbībā. Šodien ar prieku jum, kopā ar jums dalāmies ar divu, gandrīz divu gādu pētījumu rezultātiem, taču pirms to dāru pāris minūtes vēlos veltīt, lai ieskicētu to fonu un politisko kontekstu, politiskās plānošanas kontekstu, kādā šīs ierosmes attīstās. Kā Silvija Kosta jau norādījuši, Rakel ziņojums un Eiropa parlamenta rezolūcija par kultūras dimensiju aizsārējās attiecībās mm, izriet eh, un, un eh, nāk tieši no kultūras komitejas. Eh, un tieši pateicoties kultūras komitejai ir šie procesi aizsākušies un kāds tad ir kopējais politiskais konteksts. Pirmkārtām, uh, ir šis ES eh, e pamatlīgums 167. pants, trešais punkts, kas noteica to, ka dalībvalstis un Eiropas Savienība mm, sekmē arī kultūru savējās ārējās attiecībās un sakaros. Turklāt Eiropas Savienība ir parakstījusi 2005. gada UNESCO konvenciju par kultūras daudz dažādību, kas uzliek mums par pienākumu kultūras uh, dažādību sargāt un attīstīt un, un iekļaut eh, kā, kā ar, ar politikas elementu. Vēl viens tāds politiskais konteksts ir ēst politiskā darba kārtība, tās trešais pīlārs, kuras mērķis ir eh, celt eh, kultūras prestižu mūsu arī attiecību centienos. Jāpasvītro arī padomes secinājumi, kas tikuši pieņemti Franču un Slovēņu prezidentūru laikā. Un tad arī šis Šrakela ziņojums un Eiroparlamenta rezolūcija kurai sakoja vairāk tādi politiski, politiskas ierosmes, kas ir izstāst, izstrādātas. Laikā no 11. līdz 14. gadam vairākas ES prezidējošās valsts ir rīkojuši augstākā līmeņa amatpersonu tikšanās, kultūras ministriju, ārlietu ministriju, tātad augstākā amatpersonu līmenī, eh, kas kļuva par tādu kā jaunu permanentu fórumu, uh, Uh, kultūras lomas apspriešanai ārējās attiecībās, aicinot uz integrētāku, strateģiskāku uh, pieeju. 12. gadā uh, komisija DG EAC sasauca ekspertu grupu, lai izstrādātu tādu strateģisku pieeju kultūras iekļaušanai ārējās, ārējā attiecību pasākumos, tieši temējot uz, uz, uz attiecībām ar Ķīnu un ekspertu grupa tātad tikās un sprieda, ka ir pamats un ir nepieciešams tieši aktīvāk uh, izvērst uh, darbību kultūras jomā, paceļot to augstāk par esošo šo te līmeni, proti divpusēju valstu uh, iekšēju sadarbības līmeni. 13. gadā padomi pasvītroja, ka sagaida, gaida, ka sekos konkrēti, konkrēti pavērsieni institīvas ES Ķīnas kultūru attiecībās. Um, pirms tādas šādu dimensiju iestrādāt arī citās attiecībās. Kopš tā laika ir izstrādāta ēst Ķīnas kultūras un radošās um, ainavas tāda kartēšana, ir apzināti izaicinājumi, sarežģījumi, potenciālai ieguvumi uh, tieši kultūras sadarbībā. Vēl viens uh, sasniegums tieši kultūras līmenī eh, nāca līdz ar jaunārējās darbības dienesta eh, sasaukšanu. Ir jauns tātad eh, pārstāvis kultūras jautājumos, kultūras attiecībās. Dienesti darbojas, lai kultūra tiktu ienesta dažādos ārējo politiku veidojošos un, un formalizējošos instrumentos 14. gada nogalē Eiropas ārējās darbības dienests eh, sarīkoja semināru, kur, te, kurā tika spriest par kultūru konfliktu teritorijās, kur eh, Ukraina tika ņemts kā piemērs, kā pētāmais piemērs, lai skatītos, kas notiek, ja lielākā vai mazākā mērā eh, tieši kultūra dimensija tiek uh, izvērsta. Un tika izdarīta vairāk ļoti vērtīgi secinājumi un atklājumi, kas uh, tagad jau, kurus tagad tiek mēģināts īstenot. Paralēli šiem procesiem Eiropas eh, parlaments ir eh, nobalsojis par eh, pēti, pēt, pētniecisko projektu, ko atbalsta komisija, caur DG EAC, un īsteno konsorcijas, kurā piedalās Gētas institūts, Eiropas kultūras fonds no Amsterdamas, Briseles tātad tālātais mākslas centrs Bazār, ECDPM, šī te domnīca no Māstrihtas, institūts Francē, um, British Council, Dāņu kultūras institūts un kā arī IFA, um, starptautisko kultūra attiecību institūts no Štūtgārtes. Um, šeit aktīvi piedaloties arī starptautiski atzītiem neatkarīgiem ekspertiem sagatavošanas procesā bija šīs eh, tādas politiskā, strateģiskā līmeņa pārdomas par to, kāda tad ir kultūras loma ārējās attiecībās un kādai tai būtu jābūt, kā, kas būtu darāms. Kā jau norādīju, piedalījās 16 kaimiņu valstis, kā no austrumiem, tā no dienvidiem, 10 strateģiskie partneri, Eiropas Savienības partneri, eh, nu, arī šeit tika veidota tāda kā kartēšana, eh, pa 20, 26 valstīm tika sagatavoti individuāli ziņojumi, piecām valstīm tika plašas rekomendācijas, jau tādi mm, prototipu projekti uzskicēti, uh, un sagatavošanās laikā tika noskaidrots, ka ir milzu potenciāls tieši kultūrai Eiropas ārējās attiecībās. Uh, un daudzi cilvēki pasaulē, daudz kur pasaulē ar lielu prieku sadarbotos ar Eiropu tieši kultūras lietās, jautājumos, attiecībās. Un pirms dodu vārdu kolēģim Gotfrīdam Vāgneram, minēšu vēl divas rekomendācijas, kuras, manuprāt, ir uzsvēršanas vērtas Pirmām kārtām kultūra attiecības nedrīkst uh, iedomāties kā tikai vienīgi Eiropas kultūras sasniegumu prezentēšanu citiem. Tas nozīmē līdzvērtīgu dalīšanos pieredzē, uh, kapacitātes vairošanā, pārvaldības stiprināšanā, uh, cilvēku cilvēku kontaktu sekmēšanā, kopīgas radīšanas un tādas baudīšanas uh, sekmēšanā. Uh, ir eh, jāspēj adekvāti nodalīt valdību spējas un iespējas no pašu mākslinieku radošo cilvēku uh, izpausmēm un sadarbības. Tik tālu no manas puses uh, vārds kolēģim. Es arī no manas puses liels paldies par šo uzaicinājumu un par šo ļoti svarīgo brīdi apspriedēm abās komisijā, komitejas. Esmu atgriezies no Tunisijas, jūs saprotat, pirms nedēļas es apmeklēju Bardo muzeju un varat iedomāties, cik milzīgs bija man šoks, kad uzzināju, ka šis uzbrukums notika ne tikai šajā muzejā, bet arī tas bija uzbrukums visām kultūras vērtībām. Mēs tiekamies šeit steidzami svarīgā brīdī, un šī sajūta uzsver arī uh, manu sniegumu šeit. Es ne tikai runāšu par dokumentiem, bet arī mēģināšu tikt vēl solīt tālāk un piedāvāšu diskusijām jauns punkts. Pirmkārt, pirmie rezultāti sagatavošanas darbībā bija liecības. Tagad mums ir nepārprotams liecības par to, ka ir milzīgs potenciāls kultūrai kā Eiropas ārējās darbības eh, konteksta. Tas tiešām ir potenciāls Eiropas darbībai. Otrakārt, Ir pārsteidzošs pieprasījums visās, no visām pusēm, gan Eiropas Savienībā, gan arī daudzās dalību valstīs, kas ir apjautušas, ka ir kas ļoti interesants, kā iesaistīties ar visu Eiropu, proti, kultūras sabiedrības, kā minēja iepriekšējā runātā, ir visaptveroša vienošanās, kad mēs šodien runājam par kultūras diplomātija. Tas ir jauns jēdziens, tas pamatojas uz ieklausīšanos, uz apusējumības sajūtu, uz savstarpēju cieņu un līdztiesību. Tā ir sadarbība ar kopīga radīšana. Un ceturkārt neaizmirsīsim, ka pat labam mēs darbojamies spēcīgas konkurences, labākas un sliktākas konkurences apstākļos. Un es domāju, ka Eiropai šeit jārīkojas kopīgiem spēkiem. Vairums uh, eh, no iesaistītām pusēm šai sagatavošanas darbībā, ar kuriem mēs runājam, uzsvēra, ka tā būs win-win situācija gan dalībvalstīm, gan Eiropas institūcijiem. Es domāju, tas ir svarīgs jauninājums. Te nav runa viens pret otru, bet gan uh, vispusēja bagātināšanās, mēs nedrīkstam aizmirst arī pilsonisko sabiedrību, kas uzsver to, ka ir svarīgi, lai Eiropas ārējās attiecībās būtu pār uh, nacionālo robežu, robežām sniedzoši kultūras aspekti. Mēs runājam par īstenošanu, par resursu apvienošanu. Ir tik daudz spēcīgu institūtu. Eh, nacionālais dalībvalstīs pastāv vēlēšanās izskatīt iespējas apvienot centienus un ietaupīt, lai arī vairāk uh, panāktu ietekmi no tā, ko mēs kopīgiem spēkiem darām. Un atslēgas vārds šeit ir, kad mēs runājam par nākotnes strateģiskajiem uh, iespējām, tad mums ir jārunā par papildināmību, kā mēs visu citu varam papildināt. Ir ļoti svarīgi spērt tālāk soļus soļus, kurus nosaka politika. Mums neapšaubām ir vajadzīga politiska virsība stratēģiskajā ietvarā. Cilvēki pēc cik daudziem gadiem, pēc tik interesantām sagatavošanas darbībām gaida īsta darbība un daudz, kas jau ir panākts. Vēlos pieminēt dažas interesantas aktivitātes, kas pat labāk norisinās. Dažiem cilvēkiem nav vispārēja kopskata par to, kas notiek. Piemēram, ir Eiropas kaimiņa attiecība kultūras programma Kiejevā, kur ir paredzēta kapacitātes veicināšana Kiejevā un kaimiņos. Tad ir decentralizēta kultūras programma Tunisijā, ko vada delegācija un partneri. Ir, piemēram, eh, biedrošanās schēma dalībvalstīm ar Azerbaidžānu, lai veidotu kultūras politiku šajā pārējas valstī. 2020. gada apvāršņa ietvaros ir paredzēta arī zinātnes politika, un tas ir svarīgs aspekts. Um, tā mēs veicinām savu konkurētspēju un neaizmirsīsim, esmu ļoti priecīgs dzirdēt, uh, ka ir jauns stimuls Digi Defko, kur kultūra un attīstība ir atgriezusies darba kārtībā. Sana ir svarīgi instrumenti, kas tiek sagatavota ārlietu politikas instrumenti, kas sniedz ieguldījumu mierā un stabilitāte. Es saprotu, ka tie būs uh, operatīvi instrumenti sākot no 2016. gada, un tas pavar jauns iespējas. Būs pētījums par ES filmu festivālu ārpus Eiropas. Tas būs arī jauno uzņēmēju tīkla izveides institīva. To veicina kultūras komiteja. Lielas paldies par to. Arī kultūras krustojumu mm, institīva, kurā tiek iesaistīta Nacionāla kultūras institūta, tas ir ļoti svarīgi. Un, ja pareizi saprotu, pasauli jauns iespējas iespējas, kā stiprināt šo institūtu kapacitāti. Tas būtu arī izglītības ģenerāla direktorātā un citur. Ir paredzēts, ka šoruden būs kultūras fórums, kas tiks e, veltīts kultūras ārējiem aspektiem. 800 kultūras operatoru piedalīsies šai formā. Mēs ceram, ka arī Mokarīnī kundze būs mūsu viešņi. Pie kā tas novedīs, es nezinu, pirms pāris gadiem mums bija šī komunikācija, kas noveda pie kultūras darba kārtības. Varbūt šādā virzienā var doties, varbūt uh, eh, varētu strādāt pie rezolūcijas, taču galvenais, ka mums ir vajadzīgs strateģisks ietvers, kas ir stingrs, saprotams un visaptvarošans. Kur tad šāda darbība ir vajadzīga? Vēlos pieminēt piecas pamatjomas lai pārāk sīki par tām tomēr nesāstītu. Galvenokārt mums ir nepieciešama uh, jūtā, jūtamā darbība, kā risināt ar kultūras uh, līdzekļiem konfliktu, un tas attiec uz trešām valstīm. Tālāk, radošais ekonomiskas uh, aspekts, tas attiec arī uz menedžmentu, ja valdu, pārvaldību un apmācībām. Treškārt, un šī lieta man sirdī dārga, mums ir jā, jāpievēršas ne tikai vieglajām situācijām, bet mums būtu jābūt, jābūt gataviem risināt smagas situācijas. Iedomājieties, ka ātoma jautājumu vienošanās tiks noslēgta, vai mums nevajadzētu uh, Mm, paredzēts arī investīciju novirzi uz Irānu. Es domāju, ka Irānas jaunā paudze to gaida. Ceturkārt, pilsoniskā sabiedrība, kultūra ir labākais veids, kā atbalstīt pilsonisko sabiedrības izmaiņas. Cilvēks uz cilvēku, kolēģis uz kolēģi. Un pietkārt, kultūras attīstības projekti. Mums ir nepieciešams apstiprinājums tam, ka apvienoja šīs piecas jomas, mēs būsim vienātāji. Kultūras institūti, es domāju, ir gatavi un gaida iespējas rīkoties, nepieliekot klāt papildus slāni administratīvajā līmenī. Ir jāvieno resursi, jāsiprina sastarpēji papildināmība un jāveicina arī valdību vadību šai jomā. Mums jāveido jauns formulas, kā mazas kultūras institūta un pilsoniskā sabiedrība grupas var sastrādāties, sadarboties kādā valstī. Otrakārt, mums nepieciešami, nepieciešams jauns metods, kā apvienot un rast jauns resurs. Valsts privātā partnerība, līdzekļu iegūšana Arī Eiropas uzņēmēji par to interesēs, jo viņi saprot, ka ir nepieciešama kultūras komunikācija. Tāpēc šī uzņēma varētu būt gatava piedalīties, ja no Eiropas puses nāks saprotama institīva, ko viņi varētu atbalstīt trešās valstīs. Un treškārt Eiropas Savienībai jābūt redzamākai, Eiropa jākļūst redzamākai, un mums katrā ziņā jāinvestē gudros veidos, kā izmantot moderno tehnoloģiju Eiropas uh, valsts un kultūras um, diplomātijai. Tas būtu ilgtermiņa mērķis. Tālāk, ko šīs abas komitejas varētu darīt pēc uh, CEFCO un EAK institīvām? Es domāju, šeit ir runa par diviem pamatlūgumiem, ko, ar kuriem vēršos pie jums Es esmu no uh, Austrijas, uh, esmu strādājis vairākas uh, eh, nevalstiskas organizācijas. Lūdzu, palīdziet institūcijām iegūt strateģisko ietvaru, kas būtu atbilstoši mums nepieciešama. Stiprināt politikas orientāciju, lai panāktu līdzsvaru. Kādas instrumentus jūs varētu izmantot? Nu, ne man par to spriest, taču pastāv pieredze Eiropas parlamenta kultūras komiteja ir bijusi komisijai ļoti vērtīga arī tās ārējā darbība. Tad lūdzu palīdziet demokrātiskā veidā izveidot šo strateģiskās attiecības ietvaru. Un otrakārt, un tas atbilst manai līdšanai darbībai, mums ir vajadzīga, vajadzīgs ne tikai ilgtermiņa un vidustermiņa institīvs, kas ir ļoti svarīgs, bet mums neapšaubām ir vajadzīgs arī īstermiņa darbības un finansējums iespējas. Kāpēc lai neizveidotu ātras darbības kultūras vajadzībām fondu, kas varētu izcenot uh, fantastisku darbu. Piemēram, Mosul virtuālais muzejs, kur ir jāatjauno tas mantojums, kas ir pazudis. Piemēram, Krievija varētu apvienot Krievijas un Ukrainas kultūras operators uz sešiem mēnešiem. Es varētu minēt citus piemērus, taču trūks šo nelielo līdzekļus ļaut cilvēkiem doties uz priekšu un sniegt viņiem iespēju vākt līdzekļus. Tātad eh, virzība ilgtermiņa attīstība, taču lūdzu paredziet arī īstermiņa ātrai, ātras darbības finansējumu fondu. Lielas paldies par jūsu uzmanību! <clears throat> Liels paldies, Vāgner kungs. Tagad mēs ā, pavērsim debatas. Pirmais izteiksies Milan Mona kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es augstu vērtēju šīs debates un vēlos paust. Uh, atzinība Kostas kundzei kultūras komitejas priekšstādātājai. Un otrs komitejas priekšstādātājiem kultūra vienmēr ir veicinājusi diplomātiju, kultūras apmaiņu, ar vienu ir bijis labs pamats labām attiecībām starp tautām un valstīm. Un, protams, maigā vara šeit spēlē nozīmīgu lomu. Varētu domāt par to, kā to izmanto daudzas nozīmīgas valstis. Kostas kundze un arī Vāgnera kungs pieminēja svarīgu lietu kultūru, manā skatījumā ir īpaši svarīgi. Mums tika pieminēta Tunisija. Man kā spānim eh, šī Tunisijas kultūra ir tuva. Es domāju, kā mums ir bijuši kopīgi ceļi, mums ir līdzīgas vērtības, ir bijušas arī civilizācijas sadursmes, taču mums ir jāuzsver, cik svarīga ir kultūras vienojošā loma. Dialogs novada pie daudzveidības, pie iecietības, un jāuzsver tas, ka mums ir bijis daudz kopīga arī netik uh, eh, senā pagātnē. Attiecības ir bijušas arī dažkārt grūtākas, taču ir bijuši ilgstoši draudzības un sadarbības periodi. To svarīgi paturēt prātā. Kultūra ne tikai uzsver kopīgas, eh, kopīgas mantojums, bet arī te runa par kopīgām vērtībām, kā dialogs, daudzveidība, iecietība. Noslēgumā vēlos sacīt, ka jebkas, kas veicinātu kultūras kapacitāti, un Eiropā kultūrai ir liela vara, taču, diemžēl, Daži veido strīdu kultūru vai vēl jaunāku terorismu kultūru, taču mums ir jāveicina tolerants un dabverība. Šobrīd es vēlos dot vārdu līdz kungam. Paldies! Paldies Kostas kundzei! par eh, labo kopsavilkumu, par to, ka savedāt kopā mūsu abas komitejas. Paldies arī referentam par ziņojumu. Man arī pašam bija tas eh, prieks eh, strādāt pirms šeit parlamentā sāk pārstāvēt SPD Gēts institūtā, kur es strādāju un daudz ceļoju tās iniciatīvas, kur mēs esam parlamentā izveidojuši īpaši, jo arī mūsu komitejā uh, ir izveidojusies uh, intergrupa par Eiropas kultūru mantojumu, turismu un Jakobu ceļu. Tas tāds uh, svarīgs signāls, ka arī šeit eh, parlamentārieši no dažādiem, dažādām komitejām ir apvienojušies, lai veidotu dialogu. Arī jautājums par mūsu reliģijas vēsturi. Arī pāvests eh, savulaik pieminēja, ka mums ir eh, jāpēc savas reliģijas saknes. Arī tie, kas ir bijuši aiz dzelzs priekškarā, aiz Berlīnas mūra otrā pusē, ka jautājums par valodu, par identitāti, par eh, nacionālo eh, valodu stiprināšanu, arī šeit runa par bībeles tulkojumiem. Un eh, mums ir jādomā arī par tiem parlamentāriešiem, kas vairs nav Eiropas parlamentā, bet Soul of Europe grupa, piemēram, kas piedalījušies šī ziņojuma tapšanā, un ir daudz parlamenta deputātu, kas sadarbojas ar šo iestādi, un mums arī vajadzētu viņu, eh, respektīvi šo grupu, eh, uzaicināt uz Vāgner kunga minēto pasākumu. Tad tas, ko kultūras eh, komiteja jau minēja, ka 2018. gadā varētu noteikt, ka tas ir Eiropas kultūras mantojuma gads. Un mēs tad varētu kopīgi piedāvāt šo tematu e, Eiropas identitātes stiprināšanai, bet arī izmantot kā piemēru arī sadarbībā ar citām valstīm. Bet katrā ziņā paldies par šo iniciatīvu. Paldies! E, vis, e, aicinu visus kolēģus nerunāt ilgāk par divām minūtēm, jo mums ir ierobežots tulkojuma atvēlētais laiks. Diakono kundz, kungs. Paldies, priekšsarētāji kungs. Man ir tiešām prieks, teikšu atklāti, ka esam šeit kopā un pārunājam šo tematu. Paskaidrošu arī, kāpēc. Sensen atpakaļ 70. gados bija teātra grupa, kas eh, eh, eh, bija pie mums viesos. Mēs vieso, viesojāmies Vašingtonā un vēstnieks ar vēstniecības darbinieki vērsās pie mums, kur mēs bijām viesizrādēs. Un, es, un viņš sacīja, jūs nevarat iedomāties, cik cilvēku vēršas pie mums un saka, ka Eh, kas kontaktēs ar mums tikai tāpēc, ka mēs šeit esam. Un toreiz es sapratu, ko nozīmē kultūra diplomātija un cik tas ir svarīgi. Kopš tā laika es esmu šo ideju, šo koncepciju aizstāvējis arī savā valstī, Rumānijā, un eh, esmu ieņēmis kultūras iestādēs arī atbildīgu amatu savā valstī, uh, Un esmu pārliecināts, ka šī koncepcija vēl tā īsti joprojām eh, nepastāv Rumānijā. Jā, ir dažādas kultūras iestādes, kas labi strādā, bet es domāju, ka mēs, mums tāpat laikā nepieciešama eh, koncepcija, skaidra koncepcija. Tas, ka mēs šeit šodien esam kopā, rada cerības, ka mēs varam dot piemēru. Parlaments var dot piemēru, un mūsu valstis, tā skaitā Rumānija, var beidzot saprast, cik svarīgs ir šis instruments. Romas impērija balstījās uz to. Tas, kas mums šobrīd ir kā kultūras mantojums, pastāv tādēļ, ka Romas impērija bez e, armijas izmantoja arī kultūru. Paldies, Trifels kundze tālāk paldies. Es vēlētos sākumā paust to, ka man žēl, ka šeit nav vairāk kolēģu. Es būtu vēlējusies lielāku kolēģu skaitu šeit redzēt no abām iesaistītām komitejām, bet nu situācija ir tāda, kāda nu ir. Paldies mūsu viesiem par viņu izteikumiem un vēlos apliecināt vēlreiz, eh, ka ir labi iemesli, kāpēc nepieciešams kultūru padarīt par neatņemam daļu no Eiropas ārpolitikas. Ir liela nepieciešamība aicināt uz dialogu. Šeit nav nepieciešams veidot no augšas uz leju vērstu diplomātiju, bet ir gan jāiesaista kultūra iestādes, NVO, pilsoniskā sabiedrība, kultūras projektus Eiropas Savienībā un trešajās valstīs Manuprāt, šī pieeja sniedz pievienoto vērtību, jo tas padara iespējamu kontaktēties ar cilvēkiem, ar kuriem savādāk nebūs kontakta. Un tāpēc ir nepieciešams uzsākt šo dialogu un investēt tajā. Tas, kas tika Vāgner kungs jūsu runas beigās sacīt, uh, Eh, es tiešām to aicinātu atbalstīt, izveidot šo eh, kultūras intervences fondu. Mēs redzam tik daudz konfliktu, un mēs redzam, ka ir ļoti nepieciešams strauji rīkoties, varbūt dialogi, sarunas, ir nepieciešams eh, nodrošināt vairāk iespēju jauniešiem, it īpaši balstoties uz tiesiskumu, uz cilvēktiesībām, tiešām dot vairāk iespēju parādīt to, kādas ir iespējamas konflikta risināšanas metodas Eiropas Savienībā, būt daļai no kopīga kultūras projekta, un to mums tiešām vajadzētu atbalstīt, un es aicinātu AFET komiteju rīkoties e, un apstiprināt, lai mēs to varētu arī īstenot. Paldies! Kas tāldokungs tālāk? Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties mūsu viesiem, priekšsarētāja Kostas kundzei un arī referentiem par ļoti labo izklāstu. Manuprāt, šī iniciatīva ir ļoti laba. Šeit ir runa par saikni starp kultūras aspektiem un Eiropas Savienības ārpolitiku, Un tā ir lieta, kas bieži vien tiek aizmirsta, kaut gan ir ļoti svarīga, jo kultūra ir, varētu teikt, labākās veids, kā mēs varam pārstāvēt kā vēstnieki uh, savas vērtības pasaulē, it īpaši šajos grūtajos laikos, uh, ņemot vērā, kādi konflikti ir ar, eh, saistībā ar fundamentālistu rīcībām. Um, tad, kad ir sadursmes saistībā ar reliģiju. Es arī nesen biju Tunisijā un uzraudzīju tur vēlēšanas, un tas ir tikai viens no piemēriem. Nu, nav nekāds e, pārsteigums, ka terorisms ir vērsts e, īpaši pret dažādiem kultūras pieminekļiem, jo kultūra ir tā, kas bagātina cilvēkus. Un, Tāpēc arī tur vienmēr atrodas ap kultūras pieminekļiem daudz cilvēku. Vāgner kungam ir taisnība, būtu nepieciešams īstenošo ātrās intervences fondu eh, kultūras jomā un eh, nepieciešama arī kultūras programmu Tunisijai. Un tur ir nepieciešams eh, vēl konsolidēt demokrātiju, arī šo virtuālo muzeju, bet ir nepieciešams arī nodalīt eh, politisko diplomātiju un kultūras diplomātiju, jo, ja tur būs eh, pretrunas, tad eh, tas apdraudēs uzticēšanos mums. Tāpat ir nepieciešama saskaņota rīcība. Tas ir svarīgāk, ja mēs varam vienot rīkoties, nevis atšķirīgi kā katra dalība valsts. Mums ir jāturpina šis uzsāktais process, lai kultūra kļūtu par labu problēmu risināšanas metodu. Petera kungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji! Man tiešām prieks dzirdēt šīs debatas šodien un vēlos eh, izteikt pateicību un atzinību eh, tiem, kas eh, runāja. Es pilnībā piekrītu, ka mēs saskaramies ar milzīgi neizmantoto potenciālu Mēs nevaram nodarboties ar apšaubām politiku šajā jomā. Tas tomēr pieder pie Eiropas kultūras identitātes, veidot politiku šajā jomā. Un dažkārt eh, tā ir vislabākā, vislabākais veids, eh, kā veidot izpratni citiem. Vēlos arī papildināt, ka mēs varējām īstenot uh, Eiropas Savienības paplašināšanu, bet uh, apvienotās Eiropas projekts vēl nav īstenots līdz galam. Mums ir milzīgs potenciāls, un mēs kultūras jomā varam paveikt daudz vairāk, un jo vairāk šāda viedokļa apmaiņa notiks, jo vienotāk būs Eiropa. Un trešais, ko vēlējos sacīt, ap, uh, biju uh, ar parlamentāro delegāciju pie kolēģiem Indijā, un visos līmeņos mūsu sarunu partneri sacīja, ka ir nepieciešams vairāk darīt, sadarbojoties kultūras jomā. Un pēdējais, man prieks, ka parlaments organizēja filmu festivālu, un pats savām acīm varēju redzēt, cik svarīgi tas bija mūsu pilsoņiem, mūsu filmu E, veidotājiem, un mēs uzreiz ar vienu pasākumu sasniedzām tik daudz mērķu. Paldies, Alvis. Tagad Vordas kundze. Is that on? Yeah, <laughs> sorry. Um, This is perhaps the most exciting debate. Eh, paldies. Eh, šī ir viena no eh, interesantākajām debatēm, kas šeit ir bijuši pēdējā laikā. Es esmu principā kļūst politizēta tieši šāda darba veida, kā māksliniecei man bija ļoti liela priekšrocība, ka varēja sadarboties kultūras programmu ietvaros, kas ļāva savest kopā kultūras joms darbinieks no visdažādākajām valstīm, lai veidotu uh, lielāku kapacitāti tieši šādās valstīs, kas saskarās ar grūtībām. Un šeit tiešām ir runa par cilvēkiem, kas strādā kopā, uh, veidojot jaunus radošos darbus, un tas ir ļoti svarīgi. biju platformas e, interkultūras e, Eiropā dalībniece un biju Ziemeļīrijā, kur māksla tika izmantota kā ļoti svarīgs instruments miera veidošanai. Un nevar uzsvērt pietiekami to, cik svarīgi ir māksla un kultūra tādā situācijā, kur viss laikās absolūti neiespējams, bet e, māksla ļauj ielausties jaunā pasaulē, kur cilvēki var aizmirst savus domstarpības, atrast kopīgo cilvēcīgumu un izveidot jaunu valsti, jaunu iniciatīvu, kur ir iespējams dzīvot kopā, blakus. Pagājušajā gada augustā e, apmeklēju jauniešu projektu, kuri jauni ukraiņi rumāņi, krievi, briti strādāja kopā, izmantojot kultūru, savu kultūru mantojumu, bet arī izmantojot kultūru, lai pētītu tās lietas, kas viņiem ir svarīgi. Un man tas bija kā pārsteigums. Šie cilvēki bija kopā šajā telpā, bet pieaugušie karoja. Un mums ir jāredz, cik tas svarīgi ir nākotnē. Tāpēc es ļoti atzinīgi vērtēju šo iniciatīvu. Paldies Vorts kundzei. Tālāk Edvards Kukans. Paldies priekšsarētāji. Vispirms vēlos atzinīgi novērtēt to, ka šī tikšanās ir organizēta. Tāpat arī vēlos pateikties ekspertiem par ļoti svarīgo ieguldījumu mūsu debatēs. Tas būs ļoti noderīgs. Man ir pāris piezīmes kā referentam par Eiropas kaimiņu attiecību politikas pārskatīšanu. Esmu pārliecināts, ka Eiropai ir milzīgs potenciāls attīstīt tālāk kultūru, diplomātiju, it īpaši attiecībā uz valstīm, kas ir geogrāfiski tuvu Eiropai kultūras sadarbībai būtu jābūt svarīgai daļai no mūsu uh, saziņas ar kaimiņu valstīm. Tāpat ir svarīgi eh, ņemt vērā kultūras dimensijas atpazīstamību mūsu savstarpējās attiecībās. Mums vajadzētu organizēt eh, vairāk un ciešāk dialogi tīpaši lēmumu pieņēmējiem. Kultūras attiecību uzlabošana var atstāt pozitīvu ietekmi arī situācijās, kad meklējam iespēju konfliktus atrisināt vai izveidot mieru. Uh, kā iepriekšējais runātājs to pieminēja. Mums jau ir šāda pieredze daudziem, daudzām valstīm Rietum Balkānos. Mums vajadzētu to izmantot arī tieši kaimiņu valstīs. Tāpat arī kultūra apmaiņas programmas. Uzskatu, ka kontakti starp cilvēkiem ir ļoti svarīgi un varbūt galvenais uh, kultūras sadarbības uh, piemērs. Mums nepieciešams ir turpināt strādāt pie šī jautājuma. Un tāpat arī ņemšu vērā izteiktos ieteikumus, veidojot savu ziņojumu par kaimiņu attiecību politiku. Paldies, Eduard, divas minūtes ļoti precīzi. Tālāk, Boškar kundze. Paldies, es pavisam īsi izteikšos. Es vēlos pievienoties eh, tiem, eh, kas izteicās par savu iepriekšēju pieredzi arī man tāda ir. Pirms eh, kļūt par deputāti, es strādāju pie kultūras sadarbības projekts ap Ungāriju un Ukrainu. Un, eh, pirmkārt jau par šiem pētījumiem arī, kas tika pieminēti, ir svarīgi, ka mums ir kopīga stratēģija, kas izmanto kultūru diplomātiju. Bet divpusējie kontakti, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi. Kā izejas punktu mums vajadzētu uh, uztvert to, ka valstīm ir iespēja pārstāvēt uh, sevi savu kultūru ārvalstīs, un tad var izmantot arī kultūras institūts. Ungārijas kultūras institūti jau pagājušā gadsimta beigās bija daudzās Eiropas valstīs, Un tika izplatīta tālāk arī kultūra, eh, Ungārijas kultūra un vērtības. Bet eh, bez tam ir svarīgs arī individuālās iniciatīvas. Ja kāds eh, kultūras joms darbinieks, mākslinieks, zinātnieks pats kā personība veicina kultūras saikņu veidošanu, tas ir ļoti svarīgi. Tāpat arī var salīdzināt vēstures uh, atspoguļojumu, piemēram, skolā, salīdzinot, eh, kāds ir uh, mācību grāmatas saturs. Bez tā mums būs grūti virzoties. Paldies! Sí, gracias, muy, muy breve, presidente. Mm, señor... Jā, paldies, priekšsēdētājs Akmaragal kungs. Paldies par šo iespēju veidot debats ar kolēģiem no kultūras komitejas par kultūras mantojuma jautājumiem, tas tiešām ļoti pozitīvi ir. Varbūt mēs varētu arī mazliet eh, paškritiski vērsties eh, pret eh, savām attiecībām, kuras veidojam ar citām valstīm. Uh, mēs neesam pārāk naivi varbūt, bet eirocentriski, centrējot visu ap savām eh, vērtībām, savu kultūru, tad mēs automātiski pieņemam, ka tās ir tās pareizākās vērtības. Bet eh, es biju, piemēram, pagājušajā nedēļā Turcijā, Stambulā. Tur ir problēmas, ļoti konkrēts problēmas, politisks problēmas attiecībās starp Eiropas Savienību un Turciju un eh, Turcijas iestāšanās progresu bet tajā, ko mēs sakam par Turciju, mēs runājam it kā no augšas uz leju, mēs sakam viņiem, kas viņiem ir jādara, kā jāorganizē lietas. Mums ir, protams, ir jāspēj aizstāvēt e, cilvēktiesības, aicināt e, īstenot tiesi, ievērot tiesiskumu un cilvēktiesības, bet tāpat laikā mums arī jāciena un jāsaprot citas kultūras un citas vērtības, un tas ir ļoti svarīgs jautājums kādā veidā mēs varam panākt savstarpēju sapratni, lai izveidotu uh, spēju apmainīties ar vērtībām un izveidot gala rezultātā kaut ko labāku. Un līdzīgi arī mūsu attiecībās ar citām valstīm. Bet tas uh, pat uh, ir spēkā arī Eiropas iekšienē attiecībās ar ziemeļiem un dienvidiem Eiropā. Vai Centrāla Eiropa un Austruma Eiropa Tas viss ir caurvīts ar eh, šāda veida domāšanu, ja tā varētu teikt. Līdz ar to, manuprāt, eh, mums ir nepieciešams izvēlēties pareizo pieeju un izvēlēties arī pareizo valodu eh, formulējumu. Paldies! Un pirms ekspertiem es vēl dodu Eiropas ārējās darbības dienesta nodes vadītājiem vārdu. Jā, paldies priekšsēdētāji, pateikšu tikai to, ka Eiropas ārējās darbības dienestā mēs jau ļoti aktīvi strādājam pie kultūras eh, diplomātijas. Eh, pavisam nesen tika nozīmēti divi kolēģi. Eh, viņi sēž no manis pa labu un pa kreisi. Nu, un viņi tieši tagad kā reiz ir iecelti par atbildīgajiem par kultūra diplomātijas jautājumiem. Mēs šo te procesi ļoti labi zinām, par ko šis atzinums ir sagatavots. Plānojam kopdarbību ar Ukrainu, kas jau tika pieminēts. Taču pilnībā piekrītu, jā, mūsu, mūsu darbam ir jākļūst no nu, tādam eh, vispār zināmam, vispār eh, apzinātam, un šai ziņā mēs esam gatavi spērt turpmākus soļus. Un Tādam ir jābūt pamatprincipam šajos, šajos tālākajos centienos. Mums ir jāpāriet tīri no tādas darbošanās noslēgti tieši kultūras lauciņa iekšienē, bet arī jā, jāsasaista kultūra ar darbību daudz plašākā kontekstā, kontaktos starp cilvēkiem, starptautisko attiecību kontekstā. Tāpat arī jāskatās, kādas var būt valstu, valstu pienesums iekšēji un ārēji ko tieši valsts līmenis var darīt, lai kultūra tiktu lielākā mērā mm, klātesoši starptautiskajās attiecībās. Un mm, šeit iesaistās jauni mm, aģenti, privātās nozars pārstāvji, dažādu nozaru pārstāvji, kultūra, tas ir ļoti plašs jēdziens un visbeidzot jārunā par to, kā strādāt pie kultūras un šī kultūras trausluma. Uh, Eh, kultūras vērtības ir trauslas, gaisīgas, eh, atcerēsimies pavisam nesen notikušo Tunisijā. Tas ir šausmīgi, un šeit ir jābūt ātrai spējai rēģēt uz šādiem eh, notikumiem. Paldies! Došu vārdu Zampjēra kungam, arī dzem, kurš pārstāv Digi Kult. Lūdzu! Liels paldies pavisam īsi! esam ļoti gandarīti par šādu sarunu, jau ilgāku laiku tam gatavojāmies, kā Sāna atcerējās, un sadarbojamies ar kolēģiem ārējās darbības dienestā, arī DG Nier un DG Defko kolēģiem sadarbojamies, un atsevišķas rekomendācijas jau esam centušies ņemt vērā mūsu sagatavošanās darbā. Tagad tik tiešām ir pienācis laiks iet tālāk, jāpāriet no strateģiskas tādas plānošanas un gudrošanas pie jau konkrētiem darbiem. Paldies, dod vārdu Statī kundzei, pēc tam Vāgnera kungam un Kostas kundze noslēgs šo sarunu. Paldies, paldies par komentāriem, paldies par interesantām piezīmēm. Eh, nekomentēšu komentāru, drīzāk uzdošu jautājumu. Šķiet, eh, ir plaša interese par Gatfrīdu, par tātad Vāgnerā priekšlikumu izveidot tādu kā kultūras eh, ātrās rēģēšanas vienību. Un, nu, tad ir jautājums, nu labi, izveidosim, bet ko tālāk? mums visiem ļoti rūp, lai nākotnē sekotu konkrēti pasākumi, konkrēta rīcība, es institūcijas tur spēr tādus soļus un citādus soļus, parlaments dara to, citi dara vēl kaut ko, bet kas tieši tas varētu būt? Kā tas tuvākajā nākotnē varētu izskatīties? Nu, tas drīzāk ir jautājums nevis komentārs, bet nu ņemiet par labu. Paldies, Vāgnera kungs! Jā, arī es no savas puses eh, vēlējos pateikties eh, par to, ka apliecinājāt mm, to, ka strādājam pareizā virzienā, institūciju līmenī, mūsu iekšējā līmenī, to esam apzinājušies jau sen, tagad eh, jūs to atkārtot apliecināt. Neaizmirsīsim, Ķīna līdz šī gadsimta Eh, beigām vēlas izveidot vairāk kā 2000 konfuciānismu institūtus visā pasaulē. Lūk, ķīnieši labi saprot, eh, kas te ir likts uz spēles, cik kultūra ir efektīvs instruments, un arī mums ir jāspēj skatīties eh, šādā te gadsimta griezumā nākotnē un man tiešām prieks par jūsu pozitīvo reakciju, pozitīvo vērtējumu es eh, nākotnē, bet ir noteikti nepieciešams, kas, eh, kas, kas jau tuvākajā laikā. Nu, tas nav nekas eh, tehniski, tehnoloģiski sarežģīti, tāds neiespējams. Um, un visbeidzot, kad runājat ar jauniešiem, ar mūsdienu jauniešiem, viņus Eiropas Savienība bieži vien interesē tikai tik tālu, cik Eiropas Savienība kaut ko pozitīvu var piemest startautiskajos eh, procesos vai startautiski, un nu, kultūra reizē tas lauciņš, kur, kur mēs to spējam un varam. Eh, vēlreiz paldies visiem par eh, iespēju būt jūsu vidū. Paldies, Vāgnera kungs. Tiešām prieks par šo entuziasmu pilno sarunu. Paldies visiem deputātiem, kas šeit ir uzkavējušies līdz pat šim pēdējiem brīdim. Tas nozīmē, ka jūs patiesi esat ieinteresēti kultūras tālākā uzplaukumā, jo Eiropa galu galā nav tikai politisks projekts, tas, tas ir arī kultūru, kultūras un multikulturāls projekts, un tāpēc kultūra ir arī jālieto kā. Ka miera sapratnes eh, instruments, eh, ņemot vērā tās krīzes, kas plosās eh, pie mūsu robežām. Nu, liksim kopā visu to vērtīgo, kas šodien šeit atskanēja, un noteikti neaizmirsīsim, bet vēl vārds Kostas kundzei noslēguma vārdiem. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Esmu pārliecināta, ka šis, šodien mēs spērām pirmo tādu nopietno būtisko soli. Lai taptu reāls tāds darbības plāns, kas mums visiem būtu pieņemams ne tikai ilgtermiņā tālā nākotnē, bet jau tuvākajam, tuvākajiem gadiem, uh, lai kultūra tiktu saintegrēta plašākā ārējā politikas e, tādā darbībā. E, kultūra tagad tiek uztvērta tik strateģiski kā nekad, un tas vien jau ir sasniegums. Paldies e, klātesošajiem, kas norādīja, ka nedrīkst aizmirst par, par tādu dažādības respektēšanu, uh, sarunā, satiksmē ar mūsu kaimiņiem, ar mūsu draugiem. Un ir pagājuši desmit gadi, kopš ANO pieņēma konvenciju par kultūras mantojumu. Mūsu komiteja rīkos tuvāko mēnešu laikā uzklausīšanu, kurā kā reiz spriedīs par kultūru daudzveidību un starpkultūru dialoga veicināšanu un noturēsim tādu uzklausīšanu par to, kā kultūra var līdzēt radikalizācijas nepieļaušanā vai bremzēšanā, tāpēc noteikti vēlētos, lai šī sadarbības starp afetu un mums turpinātos, lai mēs kopā radītu ko, ko jaunu, ko vērtīgu. Magarīni augstā pārstāve ir ļoti pretīm nākoša šādām ierosmēm Un mm, te tiks piesaistīti papildu konsultanti, eh, to visu tā saskaņojot, tā apvienojot, eh, mēs varam sasniegt ļoti daudz, ko eh, netik vienkārši strādājot katrs savā lauciņā, katrs savā virzienā. 11. gadā mm, bija piemērs šādai sadarbībai, bet šodienas apstākļos mēs vienkārši nevaram atļauties turpināt darboties izolēti. Tātad šis ziņojums par kultūras mantojumu, tas jau būs mūsu nākamajā darba kārtībā. Spriedīsim par kultūras ārējo dimensiju mūsu sadarbībā un esmu pārliecināta, ka to pieminēsim mūsu nākamās sanāksmes secinājumos. Un tās piecas jomas, ko jūs, Vāgner kungs, minējāt, noteikti neaizmirsīsim. Runāsim par Drapalovas kundzes sacīto, par fondu un eh, visādā ziņā centīsimies eh, saskaņoties ar jums varbūt tā rezultātā taps īpašs eh, kāds fonds tieši šai funkcijai eh, un taps tāda divpusēja nolīguma starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Eh, un Eiropas pieredze, zināšanas tiks nestas tautās, pātrinot progresu Balkānu reģionā, Afrikas ziemeļos, Vidusjūras reģionā. Viss sākas ar apzināšanos, ar situācijas apzināšanos, un to esam sasnieguši. Ka šeit runa ir ne tikai par mantojuma kaut kādu tādu sargāšanu, glabāšanu, bet arī par jaunradi, par kopīgu jaunradi. Mēs esam jauna laikmeta priekšvakarā un uh, tik tiešām kultūra, kultūras attiecības, kultūra attiecības var vairot mieru, dzēst konfliktus, dzēst vardarbību, un mums vienkārši ir jāizveido visi nepieciešamie mehānismi, lai tas varētu notikt, lai būtu šī te tehniski administratīvā bāze. Mums ir, nu, tās tās maigās prasmes, bet tam vajag tādu kontekstu, kanālus, kā tam visam materializēties. Uh, Eiropas Savienība līdz šim ir izmantojusi tādu e, dots pret dotu pieeju, un e, no tā arī atsevišķās situācijās labi noder. E, un tas raisa interesi partneru valstīs. Ir Europe Creative programma, kas interesē ne tikai mūsu valsts pilsoņus, bet arī kā, cilvēkus kaimiņu valstīs. Tā kā visādi tīkli ir izveidoti un daudzi darbojas vienkārši brīnišķīgi, eh, ļaujot cilvēkiem satikties, kopīgi radīt, kopīgi eh, baudīt un neviena no šīm institīvām nav novārtā pametama Eh, pilnīgi noteikti ir vērts runāt par kopīgiem centieniem eh, restaurācijā, kultūras vērtību saglabāšanā, atjaunošanā, eh, jātop jauniem tīkliem, ja tādi ir nepieciešami. es uzturēšu kontaktus ar koordinatoriem kultūras komitejā, tā teikt, turēšu roku uz pulsa un ceru, ka to darīsiet arī jūs, un gala rezultātā taps kopīgs atzinums. Paldies, kolēģi, par aktīvo interesi. Ehm, tas tiešām mūsos vieš pārliecību, ka esam uz pareizā ceļa. Paldies, eh, Kostas kundze, paldies eksperti, paldies visiem, kas uzkavējās līdz šai vēlējai stundai. Priekšsēdētājs pasakās arī tulkiem un līdz ar to slēdz šo sanāksmi. Tiekamies nākam pirmdien pēcpusdienām.